apziņas. Mēs ceram, ka sava sasaukuma laikā pagūsim atbildēt visiem pilsoņiem, kuri ir griezušies pie mums ar lūgumiem pēdējo piecu gadu laikā. Lielas paldies! Eiropas parlamenta viena no īpatnībām ir tāda, ka nevienam nav vairākuma vairākumi un mazākumi atšķiras katrā konkrētajā gadījumā, katrajā konkrētajā problēmā un ziņojumā. Mēs nezinām, kāds būs nākamās, nākamo Eiropas parlamenta vēlēšanu iznākums, bet ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt šo sadarbības gāru, kas valda parlamentā. Par šo ziņojumu šo, balsosim šodien 12. Bet tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Tas ir Panajotova kunga ziņojums par priekšlikumu Eiropas uh, parlamentu un padomas direktīvai par kadmiju saturošām pārnēsājām baterijām un akumulatoriem. Vārds referentam. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri kungs, dārgie kolēģi! Pēc ilgām sarunām starp Eiropas parlamentu, padomi un komisiju mēs esam vienojušies par ambiciozu kompromisa priekšlikumu baterēju direktīvai un akumulātoru direktīvai, eh, kas satura kādmiju. Es gribēju uzsvērt divas ļoti svarīgas lietas saistībā ar galīgo vienošanos, kas tika panākta mūsu sarunās. Trialoga sarunās mēs vienojāmies par nostāju, kas būtu pieņemama visiem. Tas būtu kompromiss at izņēmuma attiecināšanai uz uh, kadmijas atrošām baterijām bezvadu ierīcēm līdz 2016. gadam. Es esmu pārliecināts, ka šajā pirmajā lasu, lasījumā Eiropas parlaments apstiprinās spēkā esošo likumdošanu, novēršot direktīvā esošos robus. Šo normu mērķis ir nodrošināt mazāk dārgu pārēju, nodrošinot vides aizsardzību un cilvēku veselības drošību. Es ceru, ka mūsu galīgā vienošanās sūta skaidru un saprotamu signālu visiem par kadmiju saturošām baterijām. Otrs ļoti svarīgs aspekts Eiropas parlamenta priekšlikumā bija tas, ka mēs paredzējām, uh, ka mēs iesaistījām šajā diskusijā arī dzīvesudraba jautājumu un runājām par baterijām, kas satur dzīvesudrabu. Es esmu gandarīts. Mani kolēģi vides komitejā augstu vērtē manu priekšlikumu un pilnībā to atbalsta. Dzīvesudrabu saturošas baterijas tiks aizliegtas tirgu no 2015. gada. Tas ir labs solis, kurš, kurš eh, ļaus izvairīties no aptuveni 5 tonu eh, dzīvesudraba izmantošanas baterijās Eiropas tirgū. Es ceru, ka mums izdosies panākt ambiciozu un pozitīvu vienošanos par bateriju direktīvu. Šīs pārmaiņas Eiropu virzīs uz pārēju uz modernām tehnoloģijām. Tas sniegs arī spēcīgu pozitīvu signālu par kadmiju saturošām baterijām, lai šie toksiskie metāli vairs nenonāktu vidē. Visbeidzot, Es gribētu pateikties ēnu referentiem par eh, viņu darbu, jo bez tā šis eh, darbs nekad nebūtu bijis iespējams. Jorgensena kungam, Miroslavam Kurskim, Stalkas kungam par eh, auglīgo sadarbību un es aicinu visus kolēģus atbalstīt vienošanos, kas ir panāktas ar parlamentu, padomi un komisiju. Lielas paldies! Lielas paldies! Tagad es došu vārdu komisāram Šefčoviča kungam. Lielas paldies priekšsādātāji, godājumie deputāti! Vispirms es gribēju pateikties un apsveikt referentu eh, profesoru Panajotovu un viņa kolēģus, kā arī uh, ēnu referentus par rūpīgu darbu pie komisijas priekšlikuma aizliegt kamis, eh, kadmiju saturošas baterijas eh, bezvadu ierīcēs. Komisija apsveic arī tās normas, kas aizliedz zivsudraba izmantošanu pogveida baterijās, un mēs esam apmierināti ar galīgo rezultātu, kas nozīmē labas ziņas cilvēku veselībai un videi kadmija un dzīvesudraba aizliekšana baterijās ir solis ceļā uz uh, no toksiskiem metāliem brīvu vīdi, kas saskan arī ar komisijas vīdes programmu. Tas nozīmē, ka būs jāmeklē drošākas alternatīvas. Normas par bateriju izņemamību palīdzēs uzlabot ierīču dizainu, samazinās atkritumus un vairos iespējas uh, veikt bateriju otrreizēju apstrādi. Komisija pilnībā atbalsta šī priekšlikuma būtību. Komisijas priekšlikumā ir paredzētas arī zināmas eh, procesuālas izmaiņas, un tas mums liek nāk klajā ar trim, dik, trim deklarācijām. Eh, mums ir eh, deklarācija par obligātu iesaistīto pušu iesaistīšanu deleģēto aktu izstrādē, konsolidētas eh, direktīvas versijas eh, publicēšanu un par to, ka mums nav viedokļa par īstenošanas aktiem. Tās tiks pievienotas protokolam. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. Eiropas eh, tautas partija vā, grupas vārdā došu vārdu mazai Kukoviča kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, dargie kolēģi. Grozījumi bateriju direktīvā sniedz uh, pievienoto vērtību vides drošībā, cilvēku veselībai un uh, veicina inovatīvo industriju. Mūsu dzīve ir ļoti atkarīga no baterijām. Tas ir enerģijas avots, kuru mēs ļoti bieži nemaz neredzam. Baterijas ļauj mums izbaudīt modernās dzīves priekšrocības. Un uh, tehnoloģiski progresīvs ļoti bieži nozīmē bezvadu, tomēr tas var būt arī kaitīgi veselībai. Uh, Eiropas komisija tika aicināta pārskatīt un aktualizēt esošo direktīvu, jo tehnoloģijās ir notikuši uzlabojumi un ir iegūtas jaunas zināšanas par šo elementu ietekmi uz vīdi. Komisija piedāvāja aizliegt niķeļa kadmiju baterijas uh, uh CBT 16 miljoni bateriju eh, tiek izmantoti eh, šajās ierīcēs, un 40% ierīču ir bezvedu. Kadmijs negatīvi ietekmē mūsu veselību, un tas nonāk arī vidē, jo cilvēki ļoti bezrūpīgi izturas pret izlietotajām baterijām. Eiropas parlamentā mēs esam eh, ievērojami uzlabojuši šo priekšlikumu, un pēc ilgām sarunām esam to atbalstījuši. Tas sniegs lielāku drošību mūsu pilsoņiem un rūpniecībai tiek paredzēts uh, pārējais periods, lai tā apgūtu jaunos noteikumus un varētu saglabāt darba vietas. Niķeļa un kadmijas saturošas baterijas ir atrodamas katrā mājā un ir pierādīts, ka nozares uh, lielākā daļa ražo baterijas izmantojot jaunus materiālus, piemēram, litiju. Tāpēc pārējai būs vienkāršāka un tas attieksies arī uz MVU. Jaunā direktīva paredz aizliegumu pogveida baterijām. Tās ir bīstamas, ja ir izmantotas bērnu rotaļlietās. Vēl būtiskas izmaiņas ir tās, ka tiek paredzēts, ka patērētājs pats varēs izņemt baterijas no ierīcēm. Es pateicos panai Jotava kungam, jo viņa tehniskā pieredze uh, šajos materiālos ir eh, garantējusi ļoti labas izmaiņas šajā direktīvā. Lielas paldies! Un tagad sociālistu grupas vārdā došu vārdu Sārbu kundzei pusotra minūte. Direktīvā din 2006. Paldies, priekšsēdētāja kungs, 2006. gada direktīva par Uh, akumulatoriem aizliedz kadmija baterijas, uh, tomēr nosakot izņēmumus. Tas saistīts ar vides apdraudējumu un arī ar uh, tādām slimībām kā vēzis un sirds asinsvadu slimības. Arī dzīvesudraba izmantošana ir aizliegta ierobežot Eiropas likumdošanā, jo tam arī ir negatīva fizioloģiska ietekme. Eiropas Savienībā ir pienākums aizsargāt vidi un sabiedrības veselību. Bet uh, šie aspekti ir pretrunā ar uh, nozares, uh, rūpniecības un individuālu personu interesēm, kas nodarbojas ar uzņēmē darbību, un mums ir jāpanāk līdzsvars starp šām abām pusēm. Un šeit mums tas arī ir izdevies. Tiek noteikti ierobežojumi šādu kaitīgu vielu izmantošanās atdzīves tehnikā, tas samazinā Uh, šo vielu nokļūšanu vidē, vienlaikus tiek atbalstītas modernas, inovatīvas tehnoloģijas. Šī jaunā vienošanās ir tiešām panākums, jo mēs samazināsim piesārņojumu, samazināsim veselības apdraudējumu. Mani īpaši priecē tas, ka padome ir piekritusi parlamenta priekšlikumam par sadzīves tehnikas dizainu un bezvadu instrumentu dizainu. Šobrīd pārāk daudziem eh, instrumentiem nav paredzēts, ka var nomainīt baterijas. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad zaļo grupas vārdā Šlīter kungs pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Kadmijs un dzīvesudraps ir divi smagie metāli, kas ir tiešām ļoti indīgi un tie kaitīgi mūs ietekmē. Un tagad tas, kas tika panāks 2006. gadā, patiešām kļūst par realitāti, tiks aizliegts izmantot uh, dzīvesudrabu pogveidu baterijās un uh, Tas viss tagad notiks 21 mēnešu laikā, līdz 2016. gadam mēs tiksim vaļā arī no šī nevajadzīgā izņēmuma, ko panāca savulaik lobby. Es vēlos pateikties Panajoto kungam par lielisko darbu pie šīs direktīvas, un mēs tā arī panācām rezultātu kopīgiem spēkiem. Visbeidzot, mēs uh, ieviešam dzīvē to, ko mēs prasījām jau gaud, gadiem ilgi. Tagad obligāti ir jānosaka tas, ka baterijas ir nomaināmas. Beļģijā ir jāmaksā 110 eiro, ja jūs gribat nomainīt akumulātoru Apple vai Samsung izstrādājumam ir jādara, jānodrošina tāda tehnika, lai baterijas varētu viegli nomainīt un otrreizējā pārstrādāšanā nodot, nevis izmest visu iekārtu. Jau 2009. gadā eh, tik tika paredzēts noteikti īpaši apzīmējumi vienreiz lietojumām baterijām. Uz iepakojumu ir jānorāda, ka, kas šajā iepakojumā ir. Jūs nevarat pirkt, teiksim, degvielu, nezinot, cik jūs litrus degvielas nopērkat. Paldies tagad vārds ECR grupai un Nikolson kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es augstu vērtēju uh, galīgo vienošanos par um, bateriju direktīvu. Uh, Uh, būtu bijis labāks, uh, labāk noteikti garāk pārējais uh, termiņu, bet arī šī vienošanās par 2016. gadu ir pieņemama, bet ir jāparedz visu uzkrājumu izmantošana. Tas ir īpaši svarīgi mazajiem un vidējiem uzņēmiem, it īpaši attiecībā uz kadmiju akumulatoriem lēmums aizliegt uh, dzīvesudraba pogveida baterijas ir uh, vēl viens solis uz konvencijas par uh, dzīvesudraba izmantošanas aizliekšanu līdz 2020 gadam izman, īstenošanai. Un ir arī ļoti saprātīgi paredzēt atsevišķos gados izņēmumus, un es pilnībā atbalstu šo dokumentu, par ko esam vienojušies. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tagad vārds pašas, paškas kungam EFD grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Mēs visi apzināmies, ka bateriju un akumulātoru ražošana un izmantošana tajās iestrādājot kadmiju atstāja negatīvu ietekmi uz vidi. Kadmijs var arī nonākt cilvēku organismā, kur tam ir toksiska ietekme, un tādēļ mums ir jāatbalsta uh, Mm, šādu bateriju savākšanas un pārstrādes sistēmas izveide, un to būtu jātiecina uz 100% visu portablo uh, bateriju un akumulātoru. Uh, var arī izmantot litiju saturošās baterijas, bet tās ir daudz dārgākas un tādēļ valstīs, kur ir zemāks dzīves līmenis, tās nav tik ļoti izplatītas. Komisijas priekšlikums pakāpeniski atteikties no kadmiju saturošām baterijām uh, ir uh, Uh, atbalstāms līdz uh, 2015. gadam, bet šis laiks tomēr ir pārāk īss, un es tādēļ atbalstu referenta ierosinājumu noteikti 2016. gadu vai pat tālāk gadu kā termiņu. Paldies! Tagad vārds Mirska kungam. Es uzmanīgi iepazinos ar Eiropa parlamenta deputāta profesora Panajotova ziņojumu ziniet man ļoti patīkami ka mēs ar latko esam draugi, draugi jo es lepojos ar draudzību ar šo cilvēku un viņš sagatavo, viņš sagatavo ļoti svarīgu ziņojumu, kas dod iespēju aizsargāt simts tūkstošu cilvēkus no dzīvsudraba iedarbības un citiem kaitīgiem metāliem. Es bieži ganu komisiju un kritizēju zinātājus, bet šodien es vēlos sirsnīgi teikt, ka kad darbu dara profesionāli mēs jūtam rezultātu. Bateriju, un kaitīgiem, bateriju ar kaitīgiem metāliem ir ar dzīves, uh, e, uh, e, un dzīvesūdrabu ražošanas beigšana dos katram Eiropas, uh, Eiropas iedzīvotājiem papildus veselību un ticību, ka mēs, Eiropas deputāti, nestrādājam tie par velti. Uh, Latka, es lepojos văd ka tu esi malacis, es lepoju ar draudzu par tevi. Ja? Es lepoju ar, no sociālo frakcijas, es atbalstu šo Eiropas komisijas un profesora Panajoto kopīgu darbu. Paldies jums visiem! Paldies jums par uzmanību! Köszönöm szépen! Paldies! Tagad Uh, brīvā mikrofona procedūra. Vārds uh, Mesaraškungam. Paldies, priekšsādātāji kungs. Vispirms vēlos uzteikt referentu Panajotavu. Viņš tiešām ir ļoti labi pastrādājis. 40 70% no visiem uh, instrumentiem ir bezvadu instrumenti pēc statistikas datiem un vairums uh, izmanto litija jonu baterijas, uh, 27% izmanto nikeļkadmija baterijas, bet mēs nedrīkstam aizmirst to, ka situācija Austruma Eiropas valstīs ir pretēja, un tādēļ mums būs nepieciešams ilgāks laiks, lai atteiktos no šo bateriju un akumulātoru izmantošanas bezvatu instrumentos. Kadmijs tiešām ir ļoti bīstams metāls, jo mēs nezinām, cik ilgā laikā tas sadalās. Mums ir jāizvērtē, kadmija saturošo bateriju lietojums, ir iespējami pragmātiski risinājumi, kas nāktu par labu gan Eiropas uzņēmiem, gan patērētājiem. Paldies! Tagad vārds Obermajer kungam. Markt immer noch Produkte, die Tirgu joprojām ir eh, produkti, kas satura uh, eh, kadmiju, tas ir arī medicīnas ierīces, ne tikai telefoni, bet kadmijs ir ārkārtīgi kaitīgs metāls, kas ietekmē vidi un cilvēku veselību, tāpēc ir ārkārtīgi būtiski šos uh, produktus konsekventi izņemt no tirgus uh, un aizstāt ar alternatīviem, ar alternatīvām, piemēram, lītību baterijām. Lauksaimniecības uzņēmumi arī strādā ar mēslojiem, kas satur kadmiju, un tas nozīmē, ka gandrīz katrā pārtikas produktā uh, ir šī kaitīgā viela atrodama. Tāpēc kadmi ir svarīgi izņemt ne tikai no baterijām, bet aizliegt arī to pārtikas produktos. Ir jāmeklē alternatīvas, un es domāju, ka būtu būtiski veicināt arī bioloģisko un organisko produktu tirzniecību. Lielas paldies! Un Tagad uh, vārds Magīneses kundzei. Paldies, priekšsēdētājs apzinos, ka arī uh, šajā brīdī zālē atrodas apmeklētāji, viesi. Šīs uh, temāta nosaukums varbūt nešķiet interesants, bet tas ir ļoti svarīgs jautājums gan mūsu viesiem, gan uh, cilvēkiem kopumā. Es zinu, ka īrijas prezidentūra ļoti aktīvi strādāja pie šīs vienošanās izstrādes. Šis risinājums dod noteiktību gan uh, Eh, rūpniecībai, gan arī pilsoņiem par to, ka šie ļoti kaitīgie metāli vairs netiks izmantot noteikta veida baterijās. Vakar es tikos arī ar eh, apmeklētāju grupu un eh, mēs arī runājām par to, ka bez Eiropas Savienības pieņemtajām direktīvām situācija apkrituma apsaimniekošanas jomā ir, ja nebūtu tik laba, kā tā ir šodien, un mums ir jādomā par sabiedrības veselības un vidas aizsardzību visā mūsu darbā. Paldies! Paldies! Un uh, izrādo godu Airijas prezidentūrai dod vārdu Kelī kungam. Paldies! Vēlos īpaši uzslavēt referentu par viņa veikumu šajā jomā kas tik svarīga mūsu pilsoņiem, bet eh, vēlos pateikties viņam arī par eh, praktiskajiem skaidrojumiem par to, ko viņš ir izdarījis, ka viņš ir uzsvēris to, ka pārējas pasākumiem jābūt eh, lētākiem, jāaizsargā vide un cilvēku veselību un ka viņš norādīja, ka 5000 dzīv, e, tonu, ne, 5 tonnas dzīvesudraba nokļūta e, vidē katru gadu un ka kaut kas ir jādara, lai šo situāciju uzlabotu. Un arī uh, tika norādīts, ka ir jāmodernizē uh, elektriskie instrumenti un to baterijas Es domāju, ka mums ir lielāks akcents jāliek uz otrreizējo pārstrādi, jo bieži vien baterijas gluži vienkārši tiek izmestas ārā, kaut gan uh, papīrs, stikls un citi izstrādājumi tiek nodot otrreizēji pārstrādē. Tas pats būtu jādara attiecībā uz baterijām. Paldies! Un tagad es uh, dodu vārdu komisāram Šefčovičam. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Jums ir jābalso par modernizētas Eiropas Savienības direktīvas versiju Uh, par uh, baterijām un akumulatoriem un lai nodrošinātu augstāku vides un cilvēku veselības aizsardzības līmeni. Kā norādīja Magineses kundze, tas nāk par labu cilvēkiem, viņu veselībai, videi un arī šī, uh, šis tiesību akts dod pietiekamo skaidrību uzņēmējiem. Es vēlos pateikties par jūsu atbalstu šai pārskatītāji direktīvai. Es gribētu atbildēt Šliterkungām, apliecinot, ka komisija pie šā jautājuma strādā un mēs saskaramies ar tehniskām grūtībām attiecībā uz vienotu marķējumu neuzlādējumām baterijām. Ehm, mēs eh, sadarbojamies ar standartizācijas organizācijām, tā skaitā Eiropas standartizācijas organizācija, kas mums eh, palīdz rast vislabāko risinājumu ceļu uz priekšu šai jautājumā. Šobrīd šķiet, ka labākais eh, risinājums būtu uh, individuāls mārķējums katrā gadījumā, bet mēs pie šā jautājuma strādājam un informēsim jūs par sasniegto progresu šajā jautājumā. Liels paldies! Paldies! Un tagad vārds referentam Pajanajotovu kungam. Okay. Тъй като съм развълнуван, ще говоря на родния колеги, тази direktīva и izkazvanījāt. Paldies, priekšsādātāji. Pāris vārdu es pateikšu savā dzimtajā valodā, jo es esmu ļoti aizkustināts un ļoti uztraucies. Es pateicos jums visiem par atzinīgajiem vārdiem. Uh, Un eh, tas, ko es šodien dzirdēju, un tas, ko mēs eh, izdarījām kopā ar visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā darbā, pierāda to, ka mēs patiešām varam paveikt ļoti būtiskas lietas. Veselu gadu mēs esam cīnījušies, lai panāktu rezultātu, un galu galā mums izdevās panākt kompromisu. Kompromisu starp padomi, parlamentu un komisiju Un tādējādi mums ir izdevies paveikt uh, lielu darbu, kas būtiski uh, nāks par labu tām valstīm, kurās ir mazāka pirktspēja. Es priecājos, ka mēs esam svēruši, spēruši svarīgu soli uz priekšu Eiropas uh, tehnoloģiskajā attīstībā. Un vēl gribēju sacīt, ka bez ēnu referentiem, bez visu to cilvēku palīdzības, kas man palīdzēja šajā darbā, man tas nebūtu izdevies. Visiem liels paldies! Berekestam, savas... Labi, līdz ar to šī diskusija ir pabeigta un balsošana šodien notiks pulksten 12. Tiekamies drīz! Paldies par piedalīšanos diskusijās, paldies komisāra kungs, paldies kolēģi. Se sesija tiek pārtraukta.